Un tagad nākošais jautājums cīņa pret sieviešu un meiteņu tirdzniecību, seksuālais izmantošanas un darba spēka eksploatācijas nolūkā Eiropas Savienībā. Došu vārdu Koracai Bilt. Priekšsēdētāji kungs, Komisār kungs, desmitiem tūkstoši bērnu un sieviešu tiek seksuāli eksploatēti Eiropā. Tāpēc mums ir nepieciešams apvienot spēks starp politiskajām grupām, lai beigtu šo traģēdiju. Šodien mēs esam vienoti un aicinām dalību valstis darīt vairāk un ātrāk, lai apturētu šo tirdzniecību. Apmeklējot bēgļu nometnes Sicīlijā, mēs bieži vien redzam, ka nav nevienas sievietes vai meitenes, kas nav izvarota ceļā uz Eiropu. Stāsti ir šausmīgi, jūs tos varat lasīt, jūs tos varat redzēt. Priekšsēdētāji kungs, ir pienācis laiks pilnībā īstenot direktīvu visās dalību valstīs. Tirdzniecība nes lielu peļņu un mazus izdevumus, taču zaudētājs ir sievietes un meitenes, tāpēc nesodāmība ir jālikvidē policijai un tiesu orgāniem, Eirojustam, Eiropolam un trešajām valstīm ir jānodrošina, tirgotāji tiek saukti pie tiesas. Tas nedrīkst notikt arī internetā un jākonfiscē viņu ļaunprātīgi iegūtie līdzekļi. Arī upuriem ir jāliek justies droši, jāsniedz psiholoģiskā palīdzība un reproduktīvās veselības palīdzība, jāizdala resursi Mums jānodrošina arī, ka tiek īstenota upuru tiesību direktīva. Tas, kas notiek Lībijā, nav pieņemams mūsdienās. Tā ir jaunā verdzība. Dalību valstīm ir aktīvi jārīkojās Lībijā, jāņem vērā dzimuma dimensija. No vidusjūras līdz ziemeļjūrai nedrīkst būt vietu, kur šie cilvēki tirgotāji uh, nejūtās droši. Komisija ir apņēmusies rīkoties, mēs to atbalstam, taču mēs prasam jaunu stratēģiju kopā ar EPP un bērnu tiesību komitejas vārdā. Mēs prasam šo darbību. Mēs šo direktīvu prasījām jau 2011. gadā, īstenošanas likuma 16. gadā. Mēs nepadosimies. Laiks ir ķerties pie darbiem. Paldies! Paldies! Septiņi autori lūdzu ievērojot reglamentu. Garcija Pērēs. Paldies! 21. gadsimtā Eiropā pastāv seksuāli izmantoja cilvēki. Sievietes, kas tiek pakļautas eksploatācijai. Un tā ir Eiropa 21. gadsimtā. 500 miljonu meit, atvainojiet, 500 tūkstoši sieviešu un uh, meiteņu ir noziedznieku rokās, šķērsojot robežas. Un šiem cilvēkiem ir vārdi Viņi tiek iesaistīti prostitūcijā, viņām ap, viņa dzīvība un viņa ģimenes locekļu dzīvība ir apdraudēta, viņiem jāstrādā bordeļos, viņi ir parādā, viņiem jāmaksā nauda šīm organizētās noziedzības grupējumiem. Un tā atkal turpina noziedzīgo apriti. Gribu vēlreiz atkārtot. Naivi cilvēki saka, ka prostitūcija ir izvēle. Cilvēki izvēlas, ko darīt ar savām dzīvēm. Es domāju, ka mums Eiropā jādomā par likumiem. Ja nebūtu to, kas pērk seksuālos pakalpojumus, tad nebūtu tik daudz noziedznieku, kas iedzīvojas uz tā. Mēs bijām Sicīlijā, skatījāmies, kas notiek fermās, kur ir daudz rumāņu sieviešu, kas ir pakļautas seksuālai izmantošanai. Viņām maksāja 3 eiro dienā, viņiem jāstrādā visu dienu, no rīta līdz vakaram šīs sievietes nav aizsargātas, viņas cieš, un Eiropas Savienībai un dalību valstīm ir jāīsteno stratēģija pret sieviešu un meiteņu tirdzniecību. Mums likumi jāatpadara par instrumentiem un resursiem, kas ļauj mums panākt savus mērķus. Un mums jāaizstāv šīs sievietes. Mēs nedrīkstam klusēt. Paldies! Tagad vārds Gērikes kungam uz divām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja, komisāra kungs, cienījamie kolēģi un kolēģis. Skaidri ir tiešām šokējoši. Eiropas Savienībā vairāk nekā 60 uh, tūkstošu cilvēktiesniecības upuru. Liela daļa no tām sievietes un meitenes. Un uh, skaļi tiešām ir droma, un, diemžēl, jāsaka, ka um, nav precīzu skaitļu par, šo, par cilvēku tirsniecības upuriem, tomēr tas nenozīmē, ka um, mums nav jādara viss iespējamais, lai pret šo fenomenu uh, cīnītos pret prostitūciju, pret bērnu um, izmantošanu, par, pret uh, orgānu tirzniecību. Pārāk daudz, kas liekts uz kārts. Um, cilvēki spiež citiem cilvēkiem visā pasaulē strādāt nepieņemos apstākļos. Arī pašā Eiropā ir piespiedu darbs. Uh, Reizēm tas ir neredzams, protams. Ne tikai, es nerunāju tikai par prostitūciju, bet tāpat arī uh, uh viesnīcās, restorānos, uh, uh, tīrīšanas jomā, tāpat, tāpat arī uh, mm, lauksāmniecībā un citur tiek eksploatēti cilvēki. Mēs uh, uh šeit runājam par prostitūciju. Vairāk kā 90% prostitūta Eiropā strādā uz Eiropas ielām, un varams no tām to nedara brīvprātīgi. Uh, viņas ir kļuvušas par upuri noziedzniekiem. Mēnešu pēc mēneša šīs sievietes strādā, lai sūtītu naudu mājās un lai varētu izglītoties augt viņu bērnu. Mums ir jāreģē uz šo noziedzību. Nulis tolerance. Mums ir eh, noteikti jācīnās, eh, kā, kā piemēram, Ziemeļu valstīs pret piespiedu prostitūciju. Visiem eh, drošības spēkiem mums ir jāsadarbojas, lai, lai Uh, apkarotu cilvēku tirsniecību un meklētu nu, pazudušos bērnus. Ir nepieciešama aktīva koordinēta rīcība un, un nulles tolerance pret jebkuras uh, formas cilvēku tirsniecību tagad un rīt. Lielas paldies! Tagad vārds um, Mlīnāra kungam. Divas minūtes. Paldies, priekšstādā komisāra kungs, kolēģi! Darbspēka mobilitāte ir tāda bieži pausta vēlme Eiropā. Un eh, to paredz arī iekšējais tirgus, bet eh, atsevišķās jomās šī mobilitāte ir eh, daudz augstāka un lielāka nekā būtu vēlams. Esmu intensīvi pētījis šo ziņojumu, kur tūkstošiem sieviešu ir nonākušas eh, kā modernie vērgi Sicilijā un citur. Viņām te neko nemaksā, pat ja viņas 12 stundas eh, dienā mm, strādā vergo policijas. Eh, ziņojumi liecina par to, ka, mm, ka 7000 sieviešu nu, gan Romānijas, gan citur ir kļuvušas par modernajām verdzenēm. Diemžēl mēs visi zinām, ka šie oficiālie skaitļi par uh, eksploatāciju ir tikai aizsverga virsotne. Ja šīs uh, sievietes, um, um, lai tās izrautos uh, um, no, no šīs teņas seksuālas eksploatācijas, uh, tad bieži vien tām nāk saskaties ar cita rakstura vardarbību. Slikti arī darba apstākļi un tāpat arī darba devēju uh, negatīva attieksme. Un, Mums ir jāatzīst, ka pastāv šī modernā vajadzība. Nevis tūkstošiem kilometru tālu kādā citā kontinentā, bet šeit, pašmājās, Eiropā, un ne tikai Itālijā, bet arī citās dalībvalstīs. Divas eh, trešdaļas no, no tām patiesībā ir apsaimnes pilsonis, eh, sievietes, eh, bērni, kas bieži vien kļūst par seksuālas eksploatācijas upuriem. Dalībvalstīm ir tiesisks, gan arī morāls pienākums nodrošināt aizsardzību šīm personām, kas no vienas valsts nokļūst otrā un tur saskars ar eksploatācijas eh, draudiem. Tas attiecas mums visiem nepieciešams regulārs eh, kontrols, lai identificētu un novērstu ļaunprātīgas eh, izmantošanas epizodes un, un tāpat sodīt vainīgos. Es esmu līdz ziņotāji, tātad arī upuru direktīvā ir nepieciešams nodrošināt šo upuru aizsardzību nepieciešama mērķtiecīga aizsardzība, informācija par viņu tiesībām, par, par uh, uh kriminālu vajāšanu un attiecīgiem sekām. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds Bjorkas kungam, kundzei uz divām minūtēm. Avramopulos, eh, kolēgor, tu vietju. Lielas paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs. Esmu droša, ka jūs eh, zināt par darbu, kas notiek pie šīs stratēģijas. Tagad ir izstrādāts pasākumu sāraksts, kas, protams, ir solis uz priekšu. Tomēr te nevar runāt par pilnvērtīgu stratēģiju. Mums ir eh, saraksts ar mērķiem un tam līdzīgi. Bet, kad runājam par cīņu pret sieviešu un meiteņu tirdzniecību un izmantošanu. Daudzos gadījumos mm, viņas nonāk prostitūcijām. Komisijai būtu jācīnās pret tiem, kas pērk un izmanto šādus pakalpojumus. Tātad jāvēršas pret klientiem, un mums ir jāparūpējas par to, ka izmantojam visus uh, juridiskos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai parūpētos par to, ka cilvēki, kas izmanto šādus pakalpojumus, tiek krimināli sodīti. Bet, protams, ir jāiegūst pierādījumi, ir jāparedz likumdošana šajā jomā. Francijā, Norvēģijā, Īrijā ir spērti soļi šajā virzienā. Tātad šādu pakalpojumu izmantošanas aizliekšana ir viens no iespējamajiem soļiem. Lai nenotiktu tieši pēr maksā par sievietēm un meitenēm. Tas tagad ir eh, nokļuvis uzmanības centrā un komisijai ir jāatbalsta lielākā mērā sievietes prostitūcijas kontekstā ir nepieciešams vairāk pasākumu piemērošanas un nepieciešams īpašs akcents uz sieviešu un meiteņu gadījumu. Galvenais ir cīnīties pret pieprasījumu, tātad, lai nav šis pieprasījums pēc pakalpojumu, jo pretējā gadījumā mēs nekad nenonāksim pie efektīviem pasākumiem, mēs nevarēsim teikt, uh, kā esam no tā atbrīvojušies. Mums ir jāsaka stop ka, tam, kā vīrieši pērk sievietes. Tagad vārds Ernestam Urtasunam. Paldies, priekšsēdētāji! Cilvēku tirzniecība ir pieaugoša problēma. Saskaņā ar komisijas informāciju 73% no upuriem ir sievietes, 15% ir bērni. Un aptuveni 70 tūkstoši upuru tiek eh, reģistrēts. Un eh, īstenībā tirznie, vajāšana, kas notiek pret tirzniecību, īsti neatbilst šī fenomena apmēriem. Eh, tirdzniecības mafija izmanto visneaizsargātākos meitenes, sievietes, uh, patvēruma meklētājus patvērumu nometnēs Eiropā. 16 tūkstoši bērnu bez pavadoņa ieradās Eiropā 2017. gada pirmajā pusē un ir liela iespējamība, ka viņi nonāk mafijas rokās ar vien pieaugošu bērnu un sieviešu skaits no Nigērijas kļūst par uh, tirgotāju upuriem un galvenokārt tiek izmantot seksuālo pakalpojumu sniegšanā. Un, uh, Ļoti daudz Nigērijas sieviešu uh, kļūst par seksuālās eksploatācijas upuriem. Un tāpat arī viņas tiek nogalinātas, cenšoties sasniegt Itālijas uh, krastus. Komisijai ir jārīkojas. Mums ir labi pasākumi, kurus varam izmantot, bet nu, tie ir jāizmanto pamatīgāk, un komisijai ir jābūt stingrākai, jāparūpēs par to, ka dalību valstis izmanto to rīcībā esošos instrumentus. Ir jāizstrādā visaptvaroša stratēģija, lai risinātu šo problēmu Eiropas līmenī, un es sagaidu, ka komisija izziņos darbības tā, lai cīnītos pret šo parādību. Lielas paldies, kolēģi! Un tagad došu vārdu Ajuto kundzei. Trīs minūtes jūsu rīcībā. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Šodien, kaut arī ir 2011.36 direktīva par uh, cīņu un novēršanu pret uh, tirzniecību ar sievietēm, upura aizsardzību, mēs varam secināt, ka dažās dalību valstīs šī parādība nemazinās, gluži pretēji notiek eh, redzams pieaugums. Un kā mēs šobrīd zinām, tad tirsniecība jo īpaši attiecas uz eh, sievietēm un jaunām meitenēm. Komisija ir reģistrējusi to, ka 66% no upuriem ir sievietes un 15% ir bērni. Viņi kļūst par upuriem tīkliem, kas viņus piespiedu kārtā ieveda Eiropā, apsolot labāku dzīvi. Un tas viss notiek pie mūsu robežām. Beig beigās šīs meitenes un sievietes piedzīvo morgu. Uh, ļaunākus apstākļus nekā savā izcelsmes valstī. Viņas eksploatē seksuāli vai kā darba spēku, izmantojot kriminālos tīklus. Katru gadu Eiropā šīs kriminālās grupas nopelna 3 miljārdu dolāru izmantojot eh, šos cilvēkus un viņus seksuāli eksploatējot. Mēs ļoti labi zinām, ka cilvēku tirdzniecība ir saistīta arī ar migrācijas krīzi. Mm kas nāk no dienvidiem un austrumiem vidusjūrā. Visi šie cilvēki, tad, kas nonāk Itālijā un Grieķijā. Komisija ir pieņēmusi specifiskus pasākumus, lai cīnītos pret šo krīzi. Tomēr mēs secinām, ka galvenokārt šās ieceļošanas valstis ir tās, kuras uz pleciem nes visas šīs lielākās pūles. Un nav runa par to, ka būtu jāslēdz robežas, lai cīnītos pret šo negodu, bet Eiropas Savienība nav um, Eiropas Savienības valstis, nereti ir arī mm, izcelsmes valstis citiem cilvēkiem. Ļoti bieži sievietes mm, tiek eksploatētas tajās valstīs, kur ir mazāka krīzes situācija, un līdz ar to ir vēl jo nopietnāka situācija, ka ir šī, e, šis ekonomiskais līdzsvara trūkums Eiropā. Un šie kriminālie grupējumi nav vienīgais ienaidnieks. Tāpat jārunā par nabadzību šajā kontekstā. Mums ir vēl viens neredzams ienaidnieks - lielais huligānisms, bandītisms, kas plaukst pie mūsu robežām. Mēs nevaram vairs pieļaut šādu situāciju, pievērst acis. Uh, Un šobrīd mums ir jautājumi, kas ir šīs konkrētās darbības, ko pieņemtu komisija, lai cīnītos pret šo parādību. Mums ir jābūt absolūtai neiecītībai pret cilvēku tirzniecību. Un tā ir sava veida verdzības forma, un, un tā saistās ar pamatiesību hartu. Paldies! Tagad došu vārdu komisāru kungam. Paldies! Sākšu ar to, ka pateikšos mūsu kolēģiem, autoriem visās politiskajās grupās, kas sāka šo diskusiju. Ļoti laicīgi tas notiek. Un tas ir par jautājumu, ko mēs visi zinām, tas ir ļoti jūtīgs jautājums. Thank you. Paldies parlamentam par nepārtrauktu interesi un atbalstu mūsu kopīgajā cīņā pret šo briesmīgo parādību. Es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis, ka cilvēka tirdzniecība prasa darbību un resursus, nevis vārdus un mērķus. Modernie vergu tirgi Lībijā un citur, kur cilvēkus pērk un pārdod kā preces, mēs neapturēsim, ja nedarbosimies uzreiz. Cilvēki, kas izmanto nevainīgus bērnus, pirmkārt meitenes, viegli aizskarams cilvēkus, galvenokārt sievietes, turpinās gūt astronomisku peļņu, ja mēs to neapturēsim. Sāpes un upuru ciešanas nav iespējams izlabot, ja mēs neparūpējamies par to uzreiz. Diemžēl situācija, kā jūs zināt, nav nekas īpaši jauns. Tas nenotiek tikai nestabilās valstīs. Cilvēku tirdzniecība notiek arī Eiropā. Kā norādīts jūsu jautājumā, ir ļoti izteikta dzimumu dimensija. Lai gan visi dati pilnībā situāciju nemaz neaptver. Jāatzīst, ka šie cilvēki parasti tiek eksploatēti seksuālā un bieži vien arī nodarbinātības jomā. Tāpēc nepieciešams pievērsties specifikai un jāizmanto pareizie līdzekļi. Būsim atklāti. Cīņa pret tirdzniecību nenotiek Eiropas institūcijās. Tas notiek uz vietas un tās ir dalību valstu varas iestādes, kurām ir jādabū, jāgūst šis rezultāts. Ir skaidrs, ka komisija turpinās atbalstīt operatīvo darbību. Labs piemērs kopīgai darbībai ir informācija, ko sniedz Eiropols. No 16. gada līdz 17. gada beigām 2700 gadījumi ir fiksēti Eiropolā. 10600 upuri, ja potenciāli upuri ir pieregistrēti. 10449 aizdomās turētie ir ievietoti datubāzēs. Un lielākā daļa no viņiem bija galvenokārt Eiropas Savienības pilsoņi. Ar šādu progresīvu darbību mēs Eiropas Savienībā esam izveidojuši labu tiesisku un politikas pieeju, kas Eiropai ļauj iesaistīties šīs problēmas risināšanā. No vienas puses mums pilnībā jāīsteno mūsu darbība tiesiskajā jomā, no otras puses jāpievēršās fokusētām darbībām. Es personīgi esmu apņēmies sasniegt taustāmus rezultātus operatīvus rezultātus, lai situācija mainītos. Šī iemesla dēļ septembrī es izveidoju jaunu darbību sarakstu, lai pārtrauktu modus operandi, ko veids tirdzniecētāji, lai stiprinātu upuru tiesības un aizsardzību, intensificētu sadarbību koordinētā formā un paplašināt mūsu zināšanu bāzi un sniegt precīzu finansiālu atbalstu. Mēs ziņosim par progresu, par mūsu novērojumiem jau 18. gada beigās. Jaunā statistika Eiropas Savienībā arī būs pieejama nākošajā progresa ziņojumā, kur būs iekļauta arī dzimuma dimensija, bērni un eksploatācijas formas. Pat labam mēs ļoti nopietni pētam, kā darbība valstis izpilda pret cilvēku tirdzniecības direktīvu. Un mēs uzsāksim procedūru, ja tas tā nenotiek darba inspektori drīz izveidos otro ziņojumu par sankcijām. Vēl vairāk centrā būs dzimums, un šai ziņā mēs strādāsim kopā ar Eiropas institūtu globālai vienlīdzībai, lai sniegtu palīdzību dalību valstīm kā praktiski īstenot direktīvu. Tieši ņemot vērā dzimumu perspektīvu, attiecībā uz resursiem, kas ir izdalīti dzimumu dimensijai, komisijas pārskats 16. gadā rādīja, ka 20% no projektiem bija ar dzimumu specifiku Mēs runājam par periodu 2004. līdz 2015. gads. Prioritātes nākotnē stiprinās dzimumu dimensiju. Šai ziņā pēdējie lēmumi runājot par patvēruma fondiem arī liek uzsvaru uz dzimumu dimensiju. Visbeidzot, nākošais progresa ziņojums sniegs arī informāciju par progresu Eiropas Savienībā kopumā, runājot par dalību valstu iesaistīšanās periodā 2015. līdz 2017. gadam. Paldies par uzmanību un vissvarīgākais par jūsu atbalstu. Mēs visi esam vienā frontes pusē lai cīnītos ar šo briesmīgo parādību. Paldies! Lielas paldies! Turpinām diskusiju. Tad uzklausīsim politisko grupu pārstāvis. Tautas partijas eh, grupas vārdā Matēras kundze. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsādātāji! Ir diezgan šokējuši un ironiski tas, ka 21. gadsimtā mēs joprojām. Uh, turpinām runāt par verdzību Eiropā. Mēs runājam par cilvēku tirzniecību, par sieviešu un meiteņu tirzniecību seksuālajai eks eksploatācijai. Nekā citādi, kā par verdzību to nevar nosaukt. Visā pasaulē vairāk kā simt tūkstoši cilvēku, kas eh, tiek pavadzināti dažādās jomās. Ehm, daudz no tiem eh, ir spiesti nodarboties tieši ar prostitūciju. Eiropai šajā gadsimtā būtu jābūt civilizētājiem, bet 69% no cilvēku tirzniecības uh, upuriem, saskaņā komisijas neto informāciju, ir seksuālas eksploatācijas upuri. Šī nav pirmā reize, kad mēs runājam par cilvēku tirzniecību šajā institūcijā, kad mēs runājam par pasākumiem, kas būtu jāveic, lai nodrošinātu aizsardzību cietušajiem, bet ja nebūtu pieprasījuma, tad nebūtu arī attiecīga piedāvājuma no cilvēku tirgotāju puses. Līdz ar to mums ir nepieciešama striktāka un uzstājīgāka likumdošana Eiropas Savienībā, kas ļautu mums efektīvi krimināli vajāt šos tirgotājus un, un viņu bandas. Visām iestādēm jāstarbojas, Eiropolam un citām iestādēm, lai mēs panāktu vēlamo rezultātu. Ir 2018. gads, un Eiropā projām ir saksa vergi. Atcerēsimies Simonu Veilu, kur uzsver, ka Eiropai ir jākalpo par eh, paraugu cilvēktiesību jautājumos. Nu, nu, tā ir mūsu iespēja. Paldies! Eh, tālāk eh, sociāla demokrātu vārdā uzstāsies Arēnas kundze. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies. Direktīvas, kas 2016. gadā tika publicēta no komisijas pārvērtēšana, parāda, ka uh, seksuālā eksploatācija ir tirzniecības visbiežākais rezultāts, un pēc tam otrajā vietā sako uh, darba eksploatācija. Sievietes un meitenes visbieglāk kļūst par šo uh, Eh, gadījumu upuriem. Sicīlijas pētījums mums parādīja to, mm, kāda ir šī mm, eh, fenomena parādība. Protams, Sicīlija nav vienīgā vieta, kur tas notiek. Rumānietis nav vienīgās, u, vienīgie upuri Eiropā. Arī Nigērijas eh, piemērs mm, šo Nigērijas sieviešu prostitūcija Briselē arī bieži vien ir. Bieži tiek runāts par seksuālo eksploatāciju, bet arī uzņēmumi izmanto sievietes, jo viņiem, viņi var uh, Eh, iegūt peļņu pēc iespējas mazāk eh, maksājot saviem darbiniekiem. Tātad, jā, ir seksuālās eksploatācijas jautājums, kas ir ļoti svarīgs tirdzniecības gadījumā, bet mums ir arī jāuzliek atbildība Eiropas uzņēmumiem, kas šobrīd uh, izmanto cilvēku eksploatāciju vai tomātu audzīšanā vai kartupeļu uh, vākšanā, rakšanā vai citās aktivitātēs tikai tāpēc, ka viņi vēlas pārdot produktus par zamāku cenu lielveikalos bez kādiem sirdsapziņas pārmetumiem. Tad, nu, komisāra kungs, es domāju, svarīgi no vienas puses prasīt dalību valstīm, lai tiek ievērot šī direktīva, tas ir komisijas atbildības jautājums. Tātad direktīva ir, bet ir dalību valstis, kuras to neievēro. Uh, Tāpat ir jāpiešķir arī līdzekļi dalību valstīm, kā piemēram tas ir sociālās inspekcijas gadījumā, lai pārbaudītu likumu piemērošanu. Jo tieši ievērojot darba likumu, darba aizsardzību, mēs varēsim aizsargāt šīs cilvēkus un ir svarīgi, lai uzņēmumi ievērotu darba tiesības. Paldies! Paldies! Un tālāk uzklausīsim Forences kundze, kas uzstājas goja e NGO vārdā. Viena minūte jūsu rīcībā, lūdzu. Paldies eh, priekšstādājiem. Mēs eh, runājam par eh, fenomenu, kas faktiski ir tāds rasismu un seksismu krustojums. Atbilstoši mūsu rīcībā esošajai informācijai, 68% no cilvēku izniecības upuriem ir sievietes no Albānijas, Nigērijas, Ķīnas un tā tālāk bieži vien viņas eh, nonāk Eiropā seksuālās eksploatācijas nolūkos. Vairāk kā 60% no cilvēcības upuriem eh, cieši tieši no šādas seksuālas eksploatācijas. Un seksuālais, eh, seksuāla eksploatācija faktiski ir tāda seksisma un vardarbīga, vardarbīga patriarchālās sistēmas um, auglis. Mēs apgalvojam, ka mēs aizstāvam cilvēktiesības Eiropā, un tomēr saskaramies nu, ar šādu bēdīgu parādību. Mēs runājam par, savu, par robežu stiprināšanu. Mūsu robežas būtu jāsargā no seksismu un, un, un, un eksploatācijas. Paldies! Uh, vārds uh, Rēnkas uh, kungam zaļo grupas vārdā pusotra minūte, lūdzu. Reņķis kundze, paldies, kolēģi, komisāra kungs. Sievietes un meitenes nav upuri. Sievietes un meitenes tiek padarīts par upuriem. Viņas ir spēcīgas un, un izturīgas, bet pārāk bieži viņas tiek, diemžēl, eksploatētas. Pārāk bieži viņas eksploatē sistēma, kas ir domāta ātrai peļņai, no kā daudziem nākas ciest. Nu, un tā nav šo sieviešu vājuma zīme, ka viņas ļaus eksploatācijai. Tas eh, pat tā faktiski ir mūsu vājuma zīme. Mēs tu, esam tie, kas to pieļauj. Mēs esam tie, kas pieļauj to, ka tik daudz sievietes un meitenes Eiropas Savienībā nedzīvo brīvībā, nebauda brīvību. Un atbildību mēs uh, eh, nokraujam no saviem pleciem, uzliekam citiem, ja dalība valstis uh, ir pārāk vājas, lai nevarētu ieviest dzīvē direktīvu, kas jau ir pieņemta, tad komisija, ka tās viņai būtu jābūt stiprai. Uh, Mums ir nepieciešams uzlabot policijas sadarbību pār robežām arī zem. Mums ir nepieciešams, lai um, noziedznieki redzētu, ka, um, ka viņu nodarījumiem ir um, draud sots. Ir nepieciešams uzlabot sadarbību cilvēktiesniecības uh, lietu izmeklēšanās, un uh, tie, kas ir kļuvuši par cietušiem upuriem, viņiem jāsniedz palīdzību. Pārāk bieži viņas uh, paliek vienatnēm. Šīs eh, sievietes, šīs, šīs meitenes ir 21. gadsimta veidīgi eh, um, izmantojums. Mums ir nepieciešams tam pielikt punktu. Filin dank! Paldies! Eh. Un tagad vārds Dornano kundzei, FDD grupa. Viena minūte jūs vārdā mirēja. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, kā jau to atgādināja komisija, vairāk kā trešdaļa no 15 tūkstoši cilvēku tirzniecības upuriem, kas reģistrēta Eiropas Savienībā no 2016. līdz 2017. gadam, eh, bija ārpus Eiropas upuri. Un um, komisija teica, ka eh, šeit eh, tiek izmantoti nelikumīgās migrācijas ceļi, izmantojot visu neaizsargātos cilvēkus, proti bērnus un sievietes. Tiek precizēts, ka cilvēku tirgotāji arvien vairāk izmanto arī patvērumu sistēmu. Tomēr 2017. gada jūlijā atbildē komisija vērsās pret valsts, var vērsties pret valstīm, ja tās uzskata, ka tās neatbilstīgi piemēro direktīvu pret cilvēku tirdzniecību. Mūsu var tikai satricināt to, cik eh, ļoti Eiropas Savienība neapšauba savu migrācijas politiku, kas ir tik neatbildīga. Ja redzam, kādas eh, šausminošas sekas tās sniedz, jo ir šie modernā verdzība un seksuālā bērnu izmantošana. Lielas paldies! Un tagad vārds eh, Troceviskī kundzei. ENF, FDD grupas vārdā, viena minūte jūsu vārdā jūsu rīcībā. Lielas paldies, priekšsādātāji komisāra kungs! Cilvēku tirzniecība, tāpat kā prostitūcija un piespiedu ubagošana, ir eh, gan šajās valstīs, gan pasaulē sērga, un eh, tās sniedz tādus pašus eh, peļņas iespējas kā um, narko biznes un, un viltotās preces, un mafijas pārstāvi to izmanto 5% upuriem nu, nāk no Eiropas Savienības, bet eh, citi nāk no vēl tālākiem reģioniem. UNICEF saka, ka um, sievietes um, upuru skaits pieauga no Nigērijas. Un jūs piedāvājat, ka komisija arvien vairāk piešķir sankcijas eh, tām dalību valstīm, kuras neievērot tādu vai citu direktīvu un vēl nebūtu pietiekami aktīvas. Tā it kā tas palīdzētu upuriem. Jūs nevēlaties mm, cīnīties pret eh, bijuši pret šiem ceļiem, kurus, ļo, kuriem ļoti grūti izsakot arī Eiropas iekšienē. Un tagad Eiropa grib palielināt kvotu mm, skaitu migrantiem, ļa, nododot šos cilvēkus tirgotāju eh, rokās, un eh, nereti jūs cenšaties ar eh, tādiem burvju trikiem ap, atrisināt situācijas tikai politisku mērķu vadīti. Lielas paldies, tagad došu vārdu Dots kundzei Viņai ir pie grupām nepiedarošu deputātu. Paldies! Cilvēku tirdzniecība ir nopietnas noziegums, kas var skārt jebkuru cilvēku. Tas ir noziegums, kas ietekmē katru pilsētu Lielbritānijā un Eiropā. Taču meitenes un sievietes veido apmēram 70% no upuriem. Statistika liecina, ka Lielbritānijā ir desmitiem tūkstošu upuru. Iepriekšējie pētījumi 10 līdz 15 tūkstošiem tagad tiek uzskatīti tikai par aizvarga virsējo daļu. 15. gadā Liel, uh, Ziemeļīrijā tika pieņemts speciāls likums, kas ļāva uh, sniegt papildu atbalstu upuriem. Tas dod atbalstu upuriem, runājot par kompensāciju, arī dodot tādus kā uzraukus bērniem un atbalstu pēc krimināla izmeklēšanām. Taču likumdošana nevar izdarīt visu bet iespēja, ka jūs satiksiet savā dzīvē šādus upurus, ir ļoti liela, un izglītība ir tas labākais veids, kā atbrīvoties no šī briesmīgā nozieguma. Paldies! Šaidrovs kundze. Paldies, um, ceļamie kolēģi! Ir ļoti skumīgi 21. gadsimtā dzirdēt, ka cilvēku izniecības upuru skaits tikai pieaug. Pēc pat diviem miljoniem šādu cietušo tiešām ļoti bēdīga statistika. Un vairums no tiem, kā mēs dzirdējām, ir sievietes un bērni, kas cieš šajā procesā. Nu, ir tāds nozars kā arī, piemēram, lauksaimniecība vai, vai mājasaimniecības, kur uh, ļoti bieži pārstāvis tieši sievietes. Runā par geogrāfisko aspektu - Albānija, Ķīna, Maroka un Vietnama. Tās ir vispiešāk sastopamās izcelsmes valsts, no kurienes nāk šīs sievietes. Šādu cilvēku tiesniecības formu mēs nedrīkstam paciest, mums ir nepieciešams meklēt efektīvu risinājumu. Un Čehijas republika nereti ir gan mēķi, gan tranzītu valsts šādiem upuriem. Reti, kad mēs esam, um, mums varētu uzskatīt par, par izcelsmes valsti, bet katrā ziņā mums ir dažādas programmas un esam um, izveidojuši ļoti labu sadarbību ar dažādām iestādēm, organizācijām NVO. Tieši ja NVO ir uh, būtisks partners cīņā pret um, šo tirdzniecību un um, upura aizstāvībā un um, uh, aicinām arī citas Eiropas Savienības, lai valsts uzlabot sadarbību tieši ar NVO Tāpat arī ir svarīgi arī stiprināt uh, darbību dalībvalstu līmenī, lai konkrētās sacensības jomās un reģionos veiktu mērķiecīgs pasākums. E Tagad došu vārdu Martēna kungam pusotra minūte. Jūsu rīcība Aidoāra lūdzu, paldies priekšsādātāji komisārkungs. Vai mūsu vērtībām ir cena? Vai mūsu vērtībām ir var noteikt kādu skaitli. Un varētu domāt, ka šāda cena ir noteikta, ka viens eh, kilograms, mm, ka šī cena būtu viens kilograms šo mazo tomātu Sicīlijā. Un aiz šiem mazajiem tomātiem ir mazie priekšnieki, mazie eh, la, lauksaimniecības vadītāji, un šie tomāti ir Rumānijas, Nigērijas, Tunisijas sieviešu eksploatācijas rezultāts, ko nereti organizē paši uzņēmumi. Šīs sievietes tiek darbā eksploatētas, bet viņas cer par labāku nākotni, kas tā arī nepienāk. Un šī eksploatācija, šī tirzniecība tiek arvien vairāk nosodīta, un es vēlos godināt šīs sievietes šeit. Tomēr ar labām jūtām nepietiek. Un ar to mēs nepieliksim punktu šim sociālajiem un seksuālai eksploatācijas situācijai. Tad, nu, lūdzu, prezentējiet savu pēc 2016. gada stratēģiju cīņā pret uh, sieviešu un meiteņu tirzniecību, kas tikai pieaugšai stratēģijai jābūt efektīvai un jāatbilst uh, jautājumu steidzamībai. Ir jāsankcionē tās dalībvalstis, kas nerespektē juridiskos instrumentus un arī vajag finansiāli viņas sodīt, lai cīnītos pret šo postu. Lielas paldies! Tagad dod vārdu Kūnevas kundzei pusu otra minūte. Paldies! Komisār kungs! Necilvēcīgi darba apstākļi siltumneicās Itālijā, arī sēņu laukos, vietās, kur tiek audzēti smarģeļi Čehijā, un daudz kur citur. Cilvēku tirdzniecība un piespiedu darbs faktiski liek mums kaunēties par Eiropu. Nav jau runa tikai par seksa industriju. Jārunā arī par lauksaimniecību, celtniecību un turismu. Visās jomās ir šī problēma. Un ir Eiropai nav ar ko lepoties, ka šādas darbības paplašinās Eiropā. Vai komisija ir pārliecinājusies, vai direktīvas par sezonas darbiniekiem un cilvēktirdzniecību tiek īstenotas, vai komisija interesē tikai finanšu likumi? Problēma ir jāatrisina, un mums ir nepieciešamas gudras un viedas darba inspekcijas. Kā es to uzsvēru savā ziņojumā, ir nepieciešama caurskatāma kontrola pār migrantiem un jānodrošina darbinieku tiesības, lai mēs patiešām varētu teikt, ka esam 21. gadsimtā Tikai tā mēs varam tikt galā ar bailēm. Un tagad dodu vārdu Pārkers kundzei. Divas minūtes, lūdzu. Paldies! Sieviešu un meiteņu tirdzniecība izmantošanai ir izplatīta. Bērni, protams, ir ļoti neaizsargāta grupa. Viens no trīs upuriem bija bērni bet statistika neparāda lielo mērogu. Dažos gadījumos ir arī nekonsekvences statistikā. Bērnu pazušana ir reāla parādība. 2015. gadā 10 tūkstoši migrantu bērni pazuda Eiropā pēc Eiropola datiem. Gribēja labāku dzīvi, bet faktiski tiek nodarbināti un seksuāli izmantoti. Atstāt šos upurus savā ziņā mēs nevaram. Mums ir jādomā, kā tas tā varēja notikt. Kriminalizēts bankas izmanto vaļējās robežas un izmanto sievietes un bērnus savās interesēs, gūstot lielu peļņu. Katrs upuris faktiski ir aizstājams, tā domā noziedznieku. Arī kāda nāve nav nekas sarežģīts. Komisijai ir jāsaprot, ka brīvā cilvēku aprite rada papildus problēmas. Eiropa aizliedz Lielbritāniju veikt pārbaudas, vai tas nāk par labu tieši otrādi. Migrantu bērni no Grieķijas līdz Francijai nonāk bez uzskaitas. Katreiz, kad mēs par to runājam, nekas netiek atrisināts. Ja šo jautājumu nerisināsim, cerību nav. Paldies! Paldies! Hedas kundze. Kopš 2016. gada Eiropas Savienība cīņās ar cilvēku tirdzniecību un ir apsolījusi izveidot stratēģiju. Taču līdz šim komisija sniedz tikai ziņojumus par tēmu, dokumentus, kuros maz var saprast par to, kas īsti notiek. Man tas sanikno, man tas nav pieņemams. Esmu centusies par šiem jautājumiem runāt desmit gadu garumā, un pat tagad ir cilvēki, kas neredz, cik svarīgi ir cīnīties pret cilvēku tirdzniecību. Tā ir pārobežu darbība, ar ko var darboties tikai izmantojot pārobežu stratēģiju. Mums ir jābūt ambicioziem, mums ir jānovērš šī situācija. Tāpēc ir absolūti nepieciešams, ka mēs rīkojamies un rīkojamies steidzami. Mēs runājam par faktiski biznesu, ko veids tā vadītāji, un šie upuri nav mūsu prioritāte. Ja vēlamies kaut ko darīt, lai likvidētu šo sērgu, mums ir jāsauc pie atbildības noziedznieki, jāizsargā upuri, arī tiesiski, un ļoti svarīgi ir, ka ir kāds koordinators šajā laukā. Kādu, kurš var uzņemties atbildību un kuram ir zināšanas par šo jautājumu kas varētu koordinēt darbību Eiropas Savienībā. Cik ilgi mēs varam atļauties neko nedarīt? Kad tad būs stratēģija darīt kaut ko taustām? Paldies! Pimenta Lopes. Paldies! Mēs zinām, Organizētā noziedzība gūst peļņu no seksuālās eksploatācijas. Tas ir izdevīgāk nekā ieroču tirdzniecība. Naudas atmazgošana, nodokļu paradīzes to veicina. Viens no mērķiem ir panāktas piespiedu laulības, nodarbināt bērnus verdzības stāvoklī. Šeit ir nepieciešama aizliegumi. Prostitūcija ir sabiedrības sērga, kas apdraud desmitiem tūkstošu sieviešu. Daži saka, ka prostitūcija ir brīvprātīga nodarbība, izvēle. Nē, tā ierobežo sievietes tiesības un cieņu. Tā ir patiesa eksploatācija un liels cilvēktiesību pārkāpums. Mums jānoraida jebkādas iniciatīvas, ko izvirza daži, piemēram, Portugālē, leģitimizēt prostitūciju. Tas leģitimizēs eksploatāciju. Paldies par ceri, kungs! Paldies, priekšstādētāji! Līdzīgi kā man kolēģi jau pieminēja, Diemžēl mums nav jālūkojas pārāk tālu, lai saskartos ar seksuālas un kā normatīvas eksploatācijas epizodēm šeit Eiropas Savienībā. Un par cietušajām visbiežāk kļūst sievietes un, un meitenes, jo sevišķi ir runājot par seksuālo eksploatāciju. Jā, daudzos gadījumos jārunā arī par darbu eksploatāciju, personām nāks nožēl mūsu apstākļos strādāt garas stundas, saņemot par to kapeikas. Diemžēl arī Itālijā mums ir daudz šādu sieviešu, sevišķi lauksaimniecībā, sievietes, kurām nākās strādāt pilnīgi necilvēcīgos apstākļos, tam eh, jāstrādā tik smags darbs, ka tā rezultātā tā, tās iet bojā, piemēram, Paula Klementī no, no Polijas 15. gadā 49 gadu vecumā um, gāja bojā mīra, strādājot uh, vīnoglājām, par diviem eiro stundā novācot vīnogas. Tāpat eh, mēs zinām, ka tiek um, veidotas ļoti sarežģītas normatīvas schēmas ar dažādiem starpniekiem. Nu, par to visu mums jācīnās. Nav runa tikai par cīņu pret eh, cilvēku tir tirdzniecību un šiem tirgotājiem. Mums ir jāsod arī, arī um, sastītās personas um, vidutāji lai sievietes un, un meitenes nekļūtu par upuriem eh, bezkaunīgiem noziedzniekiem. Ir nepieciešams tāpat arī izglītojušas kampaņas, ir nepieciešama arī eh, sociālā sistēma un labklājības sistēma, kas palīdzēs cilvēkiem nostāties uz savām kājām, un ir nepieciešams nodrošināt arī šo personu aizsardzību. Komisār kungs aicinu jūs no vārdiem pārējiem pie darbiem. Paldies! Eh, tālāk, Vainas kundze vārds minūte Jūs tur rīcībā lūdzu. Paldies eh, priekšstādātāji, labs vakars visiem klātsošiem, komisāra kungs. Darba tiesībā aizsardzības trūkums Eiropā, diemžēl, ir ikdien, ikdienišķa parādība. Šī problēma kļūst aizvien eh, izplatītāka. Šīs darba eksploatācijas formas kļūst aizvien izsmalcinātākas un biežāk sastopams. mēs zinām, ka arī dažādas eh, likuma, likuma prasības un, un eh, darba eh, tiesību prasības, diemžēl, nespēja pielikt punktu šai parādībai. Sieviešu eksploatācija, protams, ir daudz izplatītāka nekā, nekā vīriešu eksploatācija, vairāk kā 70% eksploatācijā cietušo ir sievietes. Mums ir nepieciešami ne tikai skaisti vārdi, bet uh, apņēmīgi pasākumi un darbi. Ir nepieciešama sadar labāka sadarbība, ir nepieciešami horizontāli pasākumi dažādās politikas jomās un jāuzlabo sociālais dialogs. Paldies! Paldies! Tagad uzklausīsim Vordas kundzi. Pusotrā minūte jūsu rīcībā, Čulija, lūdzu. Paldies! Ziņas par cilvēku tiesniecības upuriem mums izraisa vislielākās bāžas. Un sevišķi mums feministēm. Sievietes biežāk, diemžēl, kļūst par cilvēktiesniecības upuriem. Un sevišķi mm, tās nonāk uh, seksuālās eksploatācijas um, rīkotāju rokās. Un, uh, diemžēl, neskatoties uz nacionālajiem Eiropas likumiem, tas turpinās. Bieži vien uh, sievietēm tiek liekta um, cilvēciska attieksme un to tiesības. Uh, Sevišķi tātad eh, tiešām eh, trans eh, seksuālā jomā šī parādība ir sevišķi spilgta. Jāņem vērā šo cietušo pieredzi. Mums tur patīkā vairāk jākoncentrēs tieši uz šo, šo transpersonu īpatnībām. Vēlos vaicāt, kādus uh, soļus vispār uz komisiju pielikt punktu cilvēku tirdzniecībai. Man ir kauns noraudzīties, kā mūsu valdības nevēršas pret vis, ar vislielāko nopietnību pret šiem jautājumiem. Tās cīnās pret uh, uh migrantu iekļūšanu mūsu valstīs, pret ierunu par sievietēm un transpersonām, tad nekas netiek darīts. Uh, Komisāri, gaidu jūs atbildes. Paldies, Lordas kundze. Tagad uzklausīsim Boilens kundzi. Uh, Linda, viena minūte jūs rīcībā. Paldies! 2018. gads, un joprojām Eiropā notiek cilvēku izniecība seksuāliem nolūkiem. Tie ir eh, modernie vergi. Vairums eh, no tiem ir sievietes un bērni. Laikā, kad kustība pret uh, sieviešu seksuālo eksploatāciju ir tās zenītā, mums ir jānodrošina šo mazais sagādo personu aizsardzību. Nav pieņemams arī, ka turpinās un aizvien pieaug spēkā cilvēku izniecība darba eksploatācijas nolūkos. Eiropai tam jāpieliek punkts, e, šī necilvēcīgā, nehumanā praksa vienreiz jābeidz. E, vainīgai jāsauc pie atbildības, lai valstīm ir jāsadarbojas, lai saukt tiešām pie atbildības vainīgos, lai identificētu uzņēmējus un kompānijas, kas izmanto vērgu darbu. Dalību valstīm jāpieliek cilvēktiesniecības apkarošanas sezonas darbinieku, kā arī upuru direktīvu normas, lai mums rīcībā būtu pilnvērtīgi datumi un, un lai mēs apzinātos, šī šausmīgā fenomena apjoms, un vienreiz un pavisam reizēm sev pielikt punktu verdzībai Eiropas Savienībā. Paldies! Un ar to te ķeramies klāt pie brīvā mikrofona procedūras. Pieci oratori pieteikušies. Un tad pēc kārtas uzklausīsim Vurskas kundze minūti uz rīcībā. Pan predsedā, pan komisāra. Priekšstādā komisāra kungs. Līdzīgā debatē piedalījos jau pirms 13 eh, gadiem šeit, eh, šajā institūcijā. Diemžēl, kolēģi, nekas nav mainījies. Progresa ziņojumā par eh, cīņu pret cilvēku izniecību vainums no izsatiem upuriem nāk no Rumānijas, Ungārijas, Polijas un, un cilvēkiem sakot no Austrum Eiropas. Tieši šo valstu pilsoņus biežāk kļūst par cilvēku izniecības upuriem. Un tās visas ir tās augtās jaunās Eiropas Savienības dalībvalsts cilvēku tiesniecība plaukstums ir um, nabadzības un, un ierobežot iespēju apstākļos. Un kamēr mūsu starpā tiek milzīgas atšķirības, kamēr um, Eiropas valsts un, un reģioni um, nav vienlīdzīgi, tikmēr arī būs divas Eiropas. Aicinot um, uzlab, tātad uz uh, vienotību, mums jāatcerās, ka vienotības pamatā jābūt solidaritātei, visu personu cieņas apliecināšanai mūsu kopēji cīņai pret nabadzību un atkarīgi no robežām. Paldies, eh, kolēģi! Tālāk uzklausīsim. Kinīšī kundze, minūte jūsu rīcībā. Lūdzu, paldies, eh, priekšsādātāji, komisāra kungs, eh, kolēģi. Cilvēku tirsniecībam, no kuras visvairāk cieši sievietes un meitenes diemžēl pēdējā laikā pieauga, neskatoties uz mūsu centieniem, neskatoties 11. gadā pieņemto direktīvu par cilvēku tirdzniecības apkarošanu, nu, satraucošā kārtā tās apjoma tikai pieauga. Diemžēl arī migrācijas krīze to ir sekmējusi, nepavadīto nepilngadīgo skaits ir uh, eksponenciāli pieaudzis. Un, diemžēl, arī šo mazgadīgo aizsardzību joprojām nav pietiekama augstā līmenī, bieži vien kļūst par uh, organizētu un uzveicīgu grupu upuriem, kļūstot par seksuālas un uh, tātad citu raksturu eksploatācijas upuriem. Tam reiz jādara gals. Visām valstīm pilnībā jāizteno cilvēku tirsniecības apkarošanas uh, direktīvas, nosakot uh, um, kriminālu sankcijas un kā arī nodrošināt upura aizsardzību. Paldies, Mārijas kungs, minūte arī jūsu rīcībā. Lūdzu. Grazie, prezidente. Ieborija ginekon, ka koriskjo. Paldies, eh, priekšstādātāji. Bērnu un sieviešu tirsniecība, eksploatā, seksuāla eksploatācija Eiropas Savienībā atklāja mūsu darba kārtībā. Un skaitļi diemžēl liecina par to, ka mm, nu, ir nepieciešams eh, spēt eh, nekavējošus soļus. Vairāk kā 76% no cilvēktiesības eh, um, tātad upuriem ir sievietes, eh, un pārsvarā viņas nāk no Ungārijas, eh, Polijas, Rumānijas, Bulgārijas, tad no Austrumēropas valstīm, un um, Sevišķi lauksamniecībā ir īpaši daudz šādu eksploatēto personu. Dalībvalstīm nepieciešams steidzam rīkoties, uh, ir pilnībā jāizteno un jāievieš dzīvē cilvēcības apkarošanas direktīva, ir jāsauc pie atbildības vainīgiem. Viņiem jāsaņem pelnītais sots. Un vienlaikus jāuzlabo arī pārobežu sadarbības ar dalībvalstīm. Paldies! Paldies! Tev Barandiks kundze minūte arī jūsu rīcībā, lūdzu. Paldies, priekšstādētāji! Komisāra kungs, šeit runa par milzīgām nosacīgām organizācijām, grupām, kas izvērš plašu organizētu darbību, un mums ir arī jābūt organizētiem un koordinētiem, lai pret to attiecīgi efektīvi cīnītos. Mums ir nepieciešami uzticami dati. Un šeit neiztikt bez eh, sadarbības ar attiecīgām institūcijām un partneriem, lai mēs eh, tiešām varētu nodrošināt to, ka taisnība beidzot eh, triumfē. Manā dzimtajā reģionā, tāda Basku zemē, veicam koordinēt darbību kopš 2004. gada, sekot līdz tam, kāda situācija ar sezonas strādniekiem. Mēs dzirdam, ka jau uh, pieaug nepavadīto mazgadīgo skaits, tāpat arī, kas notiek ar pastušiem bērniem. Nu, vai mums ir informācija par to? Paldies! Um. Epitidijos kungam uh, minūte arī jūsu rīcībā lūdzu, Georgija. Jums vārds. Paldies, uh, priekšsādētāji! cilvēku eksploatācija, sevišķi sieviešu un meiteņu eksploatācija eh, seksuāliem un eh, citiem tādiem darba mērķiem, ir realitāte. Šī fenomena saknes eh, slēpjas jau antīkajā pasaulē, diemžēl arī mūsdienās tas joprojām ir, ir visai ienesīgs rūpals. Un tas ir kauntraips mūsu reputācijām. Mums visiem jā, jāveic uh, noteikti pasākumi jāsniedz savu artavu šīs, um, šī nožēlojumā fenomena apkarošanā. Eiropas Savienība nedrīkst tikai atsaukties uz pamatiesību piekto un citiem pāntiem, tātad um, cilvēktiesību hartā. Mums jāatzīst cilvēktiesības uz, uh, uz uh, godīgu un līdztiesīgu darbu, Mums ir jāvēro kontrola tajās valstīs, kur visbiežāk ir vērojama šī seksuāla eksploatācija. Mums ir jāpieliek punkts eh, cilvēku tirgotāju patvaļai. Jo, nu, saka, visbēgākie sodi tiem, kas eh, ar to nodarbojas. Paldies! Paldies. Vārds komisāram. Paldies! kolēģi, sākšu ar pateicības vārdiem par šo interesanto diskusiju. Un jūsu liederīgajām domām. Neslēpšu, ka man patika uzklausīt jūsu domas. Mēs visi domājam vienā virzienā, kā jau to ievadā teicu. Mēs esam ieņēmuši konkrētu nostāju, mums ir apņēmība, mums ir principi. Eiropas Savienība un dalību valstis ir demonstrējušas stingru apņēmību sagraut noziedzības tīklus, novērst noziedzību un aizsargāt upurus. Esam izstrādājuši likumus un politiku. Tagad ir jānodrošina to izpilde. Tieši operatīvajā darbā. Tikai tad, ja mēs visi strādāsim kopā, prezidentūras, padome, dalību valstis, parlaments, pilsoniskā sabiedrība un dažādās aģentūras, mēs izmainīsim situāciju, un mēs esam apņēmušies to darīt. Varu jums apliecināt, ka komisija ir apņēmusies no jauna aktīvi rīkoties un panākt, lai pieņemtie soļi tikti īstenoti un kā jau iedvadā teicu, esmu pilnībā apņēmies gūt rezultātus. Būšu priecīgs jūs informēt šī gada otrajā daļā par sasniegto progresu. Paldies par jūsu atbalstu! Paldies, komisār!